par, par pamatnostādēm valsts atbalsta jomā attiecībā uz energoietilpīgām rūpniecības nostādēm. Dod vārdu Pirilo kungam. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienītās dāmas, godātie kunga deputāti. Sākumā vēlējos pateikties kolēģiem, kas palīdzēja man sagatavot mutisko jautājumu. Protams, mēs cīnāmies pret klimata pārmaiņām un tika radīti tādi kopienas politikas instrumenti, kas ietekmē Eiropas Savienības uzņēmēju darbību un tautsaimniecību kopumā. Protams, ir jāsamazina CO2 izmešu un citu kaitīgo gāzu izmešu. Protams, eh, CO2 izmeša aizvien paaugstinās un tas eh, tiešā veidā ietekmē energorūpniecību. Mums ir eh, jābūt realistiskiem un pragmatiskiem nosakot augstus klimata aizsardzības mērķus. Ir jābūt ļoti precīzi eh, vērstiem instrumentiem un, protams, tie ir rūpīgi jāpārbauda pirms izmantošanas. Lai varētu uzlabot iekšējā tirgus situāciju Mēs 2009. gadā mainījām direktīvu 75 EG, kur ir norādīts, ka uzņēmumi varēs pirkt EMS eh, e kvotas. Protams, tas ļaus eh, samazināt eh, elektrības izmaksas un uzlabot produktivitāti. Jurastat teica, ka ETS izmaksas Eiropas uzņēmumiem pieaugs uh, par 8,5 miljārdiem eiro gadā, ņemot vērā to, ka elektrība aizvien kļūst aizvien dārgāka. Protams, tas novedīs pie uh, tādas tirgus sadrumstalotības un, un radīsies negodīga konkurence Eiropas Savienības teritorijā. Ja mēs neradīsim pietiekami eh, labu eh, tiešo emisiju kompensācijas sistēmu, tad aizvien vairāk uzņēmumi izdomās filiāls dibināt ārpus Eiropas Savienības. Mēs nevaram visu uztvert pārāk vienkāršoti. Ir jāsaprot, kā energo ietilpīgajās nozarēs var radīt pēc iespējas vairāk darba vietu. Tēraud nozarē, piemēram, tiek izmantotas elektriskās krāsnis, kur tiek kausēts tērauds, un šeit tiek izmantots daudz fosilā kurināmā. 30% no ETS uh, kvotām tiks piešķirtas par velti konkrētās nozarēs. Tas atkal novedīs pie negodīgas konkurences, līdz ar to ražot vienu un to pašu produktu dažādos veidos. Mēs uh, radīsim tādu nelīdzsvarotu situāciju tirgū. Ir jāpadomā arī par uh, konkurēt spējas ģenerāla direkcijas veikumu. Ko ir paredzējis darīt komisija? Kā sasniegt progresu energoietilpīgos sektoros? vai eh, pārdodot šīs ETS kvotas varētu palīdzēt eh, tām uzņēmējdarbības nozarēm, kam varbūt klājas grūtāk. Es domāju, ka šeit pastāv arī finanšu spekulācija risks, kas samazinās Eiropas Savienības konkurētspēju. Paldies! Un tagad došu vārdu Šemets kungam komisijas vārdā, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, komisija apzinās, eh, ko nozīmē elektrības izmaksas ražojot tēraudu. Mēs eh, saprotam, eh, ka ir jāpadomā arī par tiem pasākumiem, kas ir vērsts par klimatu pārmaiņas sekām. Mēs, protams, arī neesam pievēruši acis, ņemot vērā uh, sarežģīto ekonomisko situāciju. Mums ir jāparūpēs par ekonomisko atveseļošanos tajā pašā laikā, virzoties uz ekoloģiskāku ekonomi, e, ekonomiku. Mēs vēlamies saglabāt šo energo ietilpīgo nozaru Eiropas Savienībā, tajā pašā laikā vēlamies saglabāt arī savu konkurētspēju pasaules tirgos. Uh, Pas, valsts atbalsts ir no svāra, ja tas var ļaut uzlabot nozares konkurētspēju ilgspējīgi, bet mēs, protams, nevaram garantēt zemākas cenas elektrībai uh, konkrētiem patērētājiem ilgā laika posmā. Ir jāpiedāvā vairāki pasākumi. Um, pateicoties kuriem mēs varēsim uzlabot nozares konkurētspēju. Runājot par ETS direktīvu, tā bija daļa no 2008. gadā pieņemtās klimata pārmaiņu paketes. Tātad pateicoties šai direktīvai, dalībvalsts var saņemt grantus, lai uh, varētu samazināt elektrības izmaksas un uh, turpināt darboties Eiropas Savienības teritorijā, nevis pārcelt, uh, piemēram, savu nozari uz valsti, kur ir zemākas cenas. Protams, mums ir Eh, jāsaprot, ka šīs energoietilpīgās nozars ir ļoti vārīgas un uh, valsts atbalsts ir jāsniedz pareizajos sektoros, lai izvairītos arī no oglaka noplūdes savā paziņojumā, ko mēs sniedzām padomē, tad, kad vedām sarunas par klimatu pārmaiņu paketi, mēs izstrādājam konkrētus principus, kā tiek sniegts uh, finanšu atbilsts, runājot par netiešajām emisiju izmaksām. Mēs uh, runājam par atbalsta sniegšanu tajās elektroietirbīgajās nozarēs, kas nevar Eh, samazināt elektropatēriņu, eh, jo tādā veidā pastāv eh, risks zaudēt akciju daļu tirgū. Nosakot konkrētus principus kompensācijai, kas saņemama, ja rodas netiešas uh, oglekļa emisijas, ir jābūt pamatotam uh, pamatotām prasībām attiecībā uz valsts atbalstu un eh, ir jāsaprot, ka arī subsīdiju likmēm ir jābūt līdzvērtīgām, lai būtu godīgi konkurētspējas noteikumi vienā un tai pašā nozarē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad sāks uzstāties runātāju politisko grupu vārdā, un pirmais runās Herberts Rols uz divām minūtēm ETP grupas vārdā, lūdzu. Priekšsēdētais kundze, komisāra kungs vēlējos pateikties par uh, jūsu uzstāšanos, bet īstenībā uh, jūs mums nesniedzāt atbildi uz uh, sniegto jautājumu. Mēs vēlējāmies pavaicāt, kā varētu garantēt progresu tās uh, nozares, eh, kuru slogu mēs vēlamies atvieglot vai kurām mēs vēlamies piedāvāt labākus spēles noteikumus, vēlas rēķināties ar kaut ko. Ir jābūt uh, pamatotiem, loģiskiem lēmumiem, un komisijai jārunā skaidru valodu. Uh, šis process ir ievilcies garumā. Jā, mēs saprotam, ka procedūra ir ļoti piņķerīga, bet tad, kad mēs vienojāmies par ETS, mēs vienojāmies arī par kompromisiem un teicām, teicām, ka esam gatavi šo direktīvu pieņemt, ja uzņēmēji Eiropas Savienībā būs atbalstīti, jo ja mēs visu laiku viņiem uz uh, pleciem kraujam jaunu slogu, viņi nevar konkurēt pasaules līmenī. Es domāju, ka tā bija tā bāze, uz kuras balstoties mēs vedām sarunas un mēs nospraudām konkrētus nosacījumus. Un esmu nedaudz uh, nobažījies, ka atkal uh, sašaurināsies apburtais loks un uzņēmējiem būs aizvien grūtāk um, izdzīvot. Mēs taču runājam nevis tikai par tērauda lietuvēm, mēs runājam arī par alumīnija ražotnēm un tā tālāk. Un, um, kāda bija lēmuma politiskā bāze. Neaizmirsīsim arī to, komisāra kungs, jūs teicāt, ka nozare eh, pēc lēmuma pieņemšanas cīnās ar lielākām grūtībām nekā pirms tam. Jāņem vērā, ka konkurences situācija ir kļuvusi vēl smagāka. Mēs te uzstājamies ar skaistiem svētdienas sprediķiem, bet eh, vajadzētu piedāvāt konkrētus un izpildāms priekšlikumus parlaments sagaida, lai tie solījumi, ko jūs devāt pirms kāda laika, tagad tiktu īstenoti par labu uh, cilvēkiem, lai cilvēki, kas strādā šajās nozarēs, varētu saglabāt savus darba vietas, tā garantējot labāku Eiropas nākotni. Paldies! Un tagad eh, sociāla demokrāta grupas vārdā uzstāsies Marita Ulfskoga uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Protams, ka uh, nozara ir galvenais darba vietu dzinulis Eiropas Savienībā. Protams, ja būs konkurēt spējīga nozare, varēs attīstīt arī pakalpojumu jomu. Komisijai ir ļoti rūpīgi jāvēro notikuma attīstība, ir jākļūst aktīvai, ja tas ir nepieciešams, un mēs nedrīkstam pieļaut konkurences skropļošanu, ņemot vērā varbūt izdevīgāku situāciju konkrētās jomās vai konkrētās valstīs. Ir jābūt arī atkāpēm konkrētās uh, rūpniecības nozarēs. Bet mums ir jāizmanto tādi labi, viedi priekšlikumi un standarti. Uh, Mēs nedrīkstam uh, pieļaut to, ka Eiropas uh, rūpniecības nozara izvairītos no savas atbildības klimata jomā. Protams, uh, mēs nedrīkstam pieļaut darba vietu zudumu un neizdevīgas konkurencei. Nevajadzētu arī pārspīlēt situāciju mums ir jābūt arī dažreiz varbūt neusticīgiem, ja mēs pārbaudām to, kādos um, noteikumos darbos uzņēmumu. Paldies, un tagad Alde grupas vārdā Buski kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Uh, Mēs visi apzināmies, ka ir jānosprauž objektīvi kritēriji, lai samazinātu siltumnīca efektu radošo gāzu emisijas, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Ir jāgarantē uh, Eiropas Savienības līdera lomu uz pasaules skatuves. Ir jābūt pragmatiskiem un ļoti uzmanīgi jāizvērtē piedāvāto pasākumu iespējamās sekas. Uh, šo ETS kvotu piešķiršana par brīvu noteikti ietekmēs enerģētiku un uh, energo ietilpīgo nozaru konkurētspēju. Protams, ka nozare no klimata pārmaiņām un globalizācijas cieš savādāk nekā katrs individs. Piemēram, Rumānijā pusi no tērauda, visa saražotā tērauda joprojām ražo elektriskajās krāsnīs, nu, un citās valstīs situācija ir atšķirīga. Gribēju pateikt, ka tērauda tirgus ir globāls. Un, ja mēs par katru cenu mēģināsim samazināt emisijas, mēs uh, varam deformēt konkurenci. Ja mēs nevarēsim uh, panākt vienošanos, tad Eiropas Savienībā uh, rūpniecība tiks apdraudēta, uz to tiks izdarīts pārāk liels spiediens, un tas varētu nozīmēt, ka valsts pārcels savus ražotnes uz vietām, kur nav tik strikti emisiju noteikumi. Nosakot valsts atbalsta vadlīnijas nākotnē, ir jānosaka, ka e, ir jāievēro tie noteikumi, kas tika pieņemti 2008. gada 24. decembrī. Lēmumiem ir jābūt proporcionāliem, ņemot vērā arī uh, netiešās emisiju izmaksas. Es domāju, ka jūs priekšlikums tikai daļēji atrisin šo problēmu, un tas nozīmē apdraudējumu konkurencei, darba vietām un arī uh, Um, negarantēs uh, automātisku emisiju samazināšanu. Paldies! Un tagad uh, EKR grupas vārdā uzstāsies Šmānska kungs uz vienu minūtu. Paldies! Priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi! Ņemot vērā mūsu klimata aizsardzības politiku, uh, mūsu energoietilpīgā nozare cieš milzīgu konkurences spiedienu no ārpuses, jo citās pasaules valstīs nav tik uh, augsti emisiju standarti. Un tas nozīmē mazāk inovāciju, mazāk finansējumu, mazāk investīciju un noved pie tā, ka daudzi ražotnes atver ārpus Eiropas Savienībā, ārpus Eiropas Savienības, jo mūsu uh, uzņēmumiem ir uh, jāmaksā ļoti augsta cena par elektrību. Tas notiek arī Polijā, un tas nelabvēlīgi ietekmē konkurenci iekšējā tirgu. Ja mēs nevēlamies zaudēt uh, savus priekšrocības, mums ir jāatvieglo procedūras un noteikumi, lai uzņēmumi varētu vieglāk saņemt uh, valsts atbalstu un varētu rēķināties ar nodokļu atlaidēm. Paldies! Paldies Šimanska kungam. Un tagad EFD grupas vārdā uz vienu minūtu eh, došu vārdu Rosī kungam. Paldies, dargie kolēģi! jau uh, kolēģiem sūdzējos, ka kvotas tiks izmantotas kā finanšu instrumenti. To minēja arī komitejā. Daudzi uzņēmumi pārcelsies uz trešajām valstīm, ja tie vairs nevarēs pietiekam brīvi elpot Eiropā. Ja mēs runājam par elektrības cenu svārstībām, tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē arī ražotnes un uh, Ļoti daudzas ražotnes izmanto patiešām daudz elektrības, alumīnija ražotāji, tērauda uh, lējai un tā tālāk. Un, protams, ir jābūt arī izlīdzinošiem pasākumiem. Ir jāpiedāvā kompensācijas, lai uzņēmumi patiešām nedotos uz trešajām valstīm. Un ir uh, jāpiedāvā kompensācijas par patērēto enerģiju. Administratīvās procedūras, lai saņemtu valsts atbalstu, ir pārāk piņķerīgas. Varbūt, ka tās varētu optimizēt. Paldies! Paldies! Un tagad pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā uzstāsies Dodzas kundze. Viņai vienu minūtu lūdzu. Nē, tomēr Dorcas kundzes nav zālē, tādēļ došu vārdu individuāliem runātājiem. Pirmais uzstāsies Pēters Līdz uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgās kolēģis, dārgie kolēģi. Vēlējos pateikties Pirilo kungam, ka viņš šo jautājumu ir iekļauts darba kārtībā. Īstenībā mums šeit nav tiešo kompetenču, bet mums vajadzētu pamudināt komisiju beidzot kaut ko darīt. Mēs runājam ne tikai par tēraudu, Raila kungs jau to eh, pieminēja, mēs varam runāt arī par alumīniju ražošanu, par ķīmikālijām, jo eh, īstenībā mums ir jāpiedāvā atbalsts eh, šīm nozarēm. Tas ir norādīts arī direktīvā, mums ir konkrētas saistības. Īstenībā mēs šeit nerunājam par emisiju tirdzniecību. Līdz 2012. gadam darbojas šīs konkrētās nostādnes, un mēs arī norādījām, ka tie uzņēmumi, kas varētu pārcelt ražotnes uz trešām valstīm, ir jāatbalsta gan tiešā, gan netiešā veidā. Komisijai beidzot priekšlikumi ir jāizteno. Es domāju, ka ne jau direktīvas redakcijā slēpjas problēma, nē. Problēmas slēpjas komisijas pasivitātē Mums ir arī jāpiedāvā caurskatāmi paraugi, paraugu prakse, lai dalību valstis patiešām varētu uh, saņemt kaut kādus stimulus, un uzņēmumi no mums gaida darbību. Diemžēl viņiem ir uh, jācieš zaudējumi vai arī gūtā pēļņa nav pārāk liela. Uh, ja mēs eh, nepiedāvāsim eh, skatu uz gaismas stariņu tuneļa galā šiem uzņēmumiem, ka tie varēs saņemt valsts atbalstu, diemžēl viņiem vajadzēs pieņemt sāpīgus lēmumus, kas nepatiks Eiropas tautsaimniecībai. Mums ir jāpiedāvā arī eh, labāk noteikumu attiecībā uz energokokteili, ir jāpiedāvā kompensācijas un ir jābūt nosacītiem kritērijiem. Mēs runājam par uh, eh, 10% atbalstu arī labākiem uzņēmumiem. Es domāju, tas ir pietiekams uh, stimuls un komisijai tas beidzot ir jāizteno. Paldies, Enču kungs, vienu minūti. Industrijā siderurģika reprezintă bazā pe care... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tērauda nozare ir mūsu tautsaimniecības mugurkauls. Bez tērauda ražotnēm mēs nevarēsim garantēt eh, labus izaugsmas rādītājus. Tērauda un uh, alumīnija ražotnēs tiek izmantots ļoti daudz elektrības. protams, ir jāsamazina emisijas, bet emisiju pazemināšana par katru cenu novedīs pie augstākām eh, elektrības izmaksām. Ja elektriskajās krāsnīs tiek lietas tērauts un alumīnijs, tad ir jāpatur prātā, ka tā ir viena konkrēta nozare, kur varētu piešķirt eh, šīs emisiju tiesības par brīvu, lai mēs būtu konkurētspējīgāki pasaules tirgū. Ir jāizvairās no eh, neizdevīgiem notiekumiem un jāsaprot, ka subsīdijas ir jāpiešķir arī tiem uzņēmumiem, kurus eh, emisiju saistības neskatās jāskar. Paldies, komija kundze, uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Jā, šis jautājums mums šķiet ļoti svarīgs, jo pieņemtā direktīva eh, tiešā veidā skars energo ietilpīgās nozares. Protams, mums ir jāparūpēs par pietiekami e, lielām investīcijām arī zinātnē un izpētē. Tas nāktu par labu visai nozarei kopumā. Ja mēs runājam par produktivitāti, tad arī šeit inovācijas ir no svara, un mums ir jāsaprot, ka tas ietekmēs arī nodarbinātību. Vajadzētu Um, izvairīties no tā, ka uzņēmumi savus ražotnes pārcels uz ārvalstīm. Mums ir jāsaglabā savu konkurētspēju. Jāpiesaist jaunas investīcijas, jātīsta jaunas tehnoloģijas, jāgarantē produktivitāte. Tas viss uh, ir ļoti būtiski, lai garantētu ilgspējīgu izaugsmu Eiropas Savienībā. Un nedrīkst radīt kaut kādas tiešās vai netiešās izmaksas, eh, jo tas eh, negatīvi ietekmēs tirgu. Paldies, Rona Plāmba. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Pirilo kungam par sagatavoto jautājumu. Dārgais komisāra kungs, es vēlējos uh, uzsvērt, ka pateicoties emisiju tirzniecības schēmai, mēs varam uzlabot dzīvi tiem uzņēmumiem, kas darbojas energoietilpīgā atsevišķās nozarēs. Mums ir jāsaprot, ka šī nozare tagad uh, cīnās ar vairākām vēdzinarbām. Pirmām kārtām viņiem ir jāinvestē jaunajās tehnoloģijās, lai radītu mazāk emisiju, no otras puses viņiem ir jābūt pietiekami produktīviem un jāmaksā par emisiju certifikātiem. Jāsaprot, ka, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas, paiet pietiekami ilgs laiks, un uzņēmumi nevar jaunajām prasībām piemēroties vienā dienā dienā. Un e, bieži vien tas noved pie sociālajām problēmām un arī pie cilvēku atlaišanas. Un Rumānija lūdzu palīdzību no komisijas, jo arī mums ir pietiekami grūta situācija šajā nozarē. Paldies! Tagad uzstāsies Vannīs Telroja kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ja mēs runājam par CO2 izmešiem, eh, tad Eiropas Savienības politika šajā jomā ir skaidra un gaiša. Un, protams, mums ir jārunā par skartajām nozarēm, jo elektrības eh, izmaksas eh, pieaug un, protams, arī elektrooperatori to izmanto, jo alumīnija un tērauda ražošanā ir jāizmanto daudz elektrības un tas uh, apgrūtina uzņēmumu dzīvi un nevar vienkārši šīs netiešās izmaksas tā nogrūst uz nabaga nozars pleciem. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, mums ir nepieciešams daudz labas informācijas, lai arī varētu izmantot desmito pantu. Mums ir jāparūpējas, lai mūsu uzņēmumi varētu plecu pie pleca un pietiekami augstā līmenī darboties kopā ar uh, citu valstu uzņēmumiem. Ko nozīmēs Vācijas atteikšanās no kodolenerģijas? Es domāju, tas nozīmēs ļoti daudz. Paldies! Liels paldies, Maršitis kungs, uz vienu minūti. Liels paldies! Paldies, Pirilo kungs, par eh, šī ļoti svarīgā jautājuma skatīšanu. Mums ir jāizstrādā attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu zaļu un ilgspējīgu rūpniecību. Taču jāņem vērā arī iespējamais negatīvais iespējas uz dažiem rūpniecības, no, dažām rūpniecības nozarēm, kas ir atkarīgas no elektrības patēriņa. Un iespējams, ka ar to tās zaudēs uh, Eh, savu konkurētspēju gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tā. Piemēram, Ķīnai ir visātrāk pieaugošā rūpniecība, un tā kļūst arī par visplašāko eksporta tirgu. Es uzskatu, ka Eiropas komisija ir uzmanīgi jāskat šie jautājumi, izstrādājot turpmāko atbalstu dalībvalstī un jāveicina dalībvalstu un to rūpniecības nozaru konkurēt, konkurēt spēju un Eiropas Savienības izaugsmi. Paldies! Tagad mutiskā jautājuma autors Spirilo kungs. Vienu minūtu lūdzu. Liels paldies! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem no visām politiskajām partijām Eh, visiem, kas izteicās par šo jautājumu un visi, kas ir izrādījuši atbalstu manam mutiskajam jautājumam. Man jāsaka, ka es neesmu visai apmierināts, mums vēl būs brīvais mikrofons, un tad parlaments un komisija izteiksies pēc tam. Man nešķiet, ka tas ir labākais veids, kā organizēt uh, šīs lietas. Es ceru, ka mēs uh, kaut ko grozīsim reglamentā, lai uh, tomēr atrisinātu šo situāciju. Izmantojot plašsaziņas līdzekļus, es norādīšu, cik ļoti esmu vīlies Eiropas komisijas atbildē uz manu jautājumu. Tiešām ir jā, esmu spies vilties, kad uh, Eh, komisija mazgā rokas nevainībā, eh, risinot jautājumu, kuru, uz kuru ļoti daudzi kolēģi norādīja. Un es gribētu, lai komisija sniedz konkrētu atbildi. Es pievērsīšu visu uzmanību, kas ir, eh, lai, lai tomēr rastu atbildi. Paldies, turpin priekšsādātāji. Tagad brīvais mikrofons, divi kolēģi vēlas izteikties. Sākšu ar Jasloveskas kundzi. Lūdzu, vārds jums. Viņa nav zālē, līdz ar to došu vārdu Silvietikā kundzē. Es nāku no Galacas pilsēta. Šo pilsētu, šajā pilsētā ir gan kuģu būvniecība, gan tērauda ražotne. Uh, Mana, eh, mans reģions at, eh, ir atkarīgs no darba vietām, ko rada šīs rūpniecības nozars. Un šis reģions ir arī atkarīgs no Eiropas Savienības noteiktā ietvara šīm rūpniecības nozarēm. Eiropas darba vietu un rūpniecības nozaru eh, konkurētspēja ir atkarīga no tā, kādu atbalstu mēs sniegsim energoietilpīgām nozarēm. Un līdz ar to būtu jāatbalsta tādi noteikumi, kas nāk par labu uzņēmumiem, kuri investē zaļākās tehnoloģijās un enerģijas taupu, enerģiju taupošās, energoefektīvās nozarēs. Esmu pārliecināta, ka mūsu rūpniecības nozara izdzīvošana atkarīga no tiem pasākumiem, kurus pieņemam tagad. Un te īpaši runāju par tērauda nozaru. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad komisijas vārdā Šemetes kungs lūdzu. Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribu pateikties Pirilo kungam par viņa jautājumu. Vēlreiz gribu viņam par to pateikties. Un es pavisam skaidri varu sacīt, ka komisija nemazgā rokas nevainībā saistībā ar šo ļoti svarīgo tēmu. Es jau esmu sācījis ka ietekmes novērtējums par eh, vadlīnijām, sniedzot atbalstu rūpniecības nozarēm, kas izmanto daudz enerģijas, tiek īstenots. Un ir arī citas nozeres, kas uh, saskars ar šādu veidu problēmām. Un uh, līdz uh, ietekmes novērtējums nav vainagojies ar pamākumiem, mēs nevaram nākt klajā ar skaidriem secinājumiem par vienu vai citu rūpniecības nozari, kas būs pakļaut šīm vadlīnijām. Runājot par termiņiem, komisijas nodoms ir pieņemt jaunās vadlīnijas līdz šī gada beigām pēc sabiedrības aptaujas konkurences ģenerāla direktors, direktorāts uh, eh, uh, eh, izvērsa aptauju par eh, šo atbalsta līmeni un attiecīgās nozars, kam tas, nepie, kam, kam tas nepieciešams. Mēs saņēmām pār par 140 atbildēm no eh, nevalstiskām organizācijām un eh, arotbiedrībām. Līdz ar to mēs varēsim izstrādāt eh, vadlīniju projektu. Vēl vienreiz mēs sazinājāmies ar attiecīgās nozars pārstāvjiem un pēc tam arī parlaments tiks informēts. Kā jūs redzat, šis process ir pilnīgi caurskatāms, un mēs strādājam pie šīm vadlīnijām, un mēs nāksim ar tām klajā līdz šī gada beigām. Paldies, komisāra kungs, turpina priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, diskusijas par šo mutisko jautājumu ir beigušās, un tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta komisijas paziņojums par drošības skaneriem.